Viņš stāvēja pāri rasu naidam, diskriminācijai, un mēs gribam izteikt līdzjūtību viņa ģimenei šajā ļoti saskaņā ar sakarā ar šo ļoti bēdīgo notikumu. Uh, mam, mam no... Priekšsādātājs turpina. Esmu saņēmis no Eiropas konservatīvo grupas lūgumu attiecībā uz nominācijām parlamenta komitejā. Šis saraksts tiks pievienots šis, eh, šīs dienas sanāksmes protokolam, un ja nebūs nekādu komentāru, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu. Tajā brīdī, kad tiks apstiprināts sanāksmes protokols. Tālāk saskaņā ar trešā punktu, trešo apakš un ceturto apakšpunktu juridisko lietu komiteja savā sanāksmē 20. un 25. janvārī šogad pārliecinājās, ka Marijas uh, Peres Filipa Bulāna, Agneses Lebrūnas uh, eh, identitāti komiteja imunitāte. Komiteja viennozīmīgi paziņoja, ka šo deputātu mandāti ir apstiprināti. Marija Irigojena Pērēze sākot ar 16. novembri, Filipam Bulānam apstiprināts mandāts sākot ar 15. decembru un Agnēs Lebrūne eh, savu mandātu saņem sākot ar 1. janvāri. Līdz ar to gribētu pasludināt šos deputātus par, uh, un viņu mandātus par apstiprinātiem. Vai ir kāda komentāra šajā saistībā? Nē. Ļoti labi, tad šie mandāti uz, uzskatām par apstiprinātiem un derīgiem saskaņā ar 216. reglamenta pantu atbildīgā komiteja ir iesniegusi korekcijas eh, attiecībā uz dokumentiem, ko pieņems par, Eiropas parlaments eh, koreģējums. Parlaments pirmajā lasījumā 2010. gada 15. decembrī mm, ar mērķi pieņemt eh, regulu par pilsoņu iniciatīvām Tātad šis teksts ir koriģēts saskaņā ar 2016. Um, punktu, ceturto apakšpunktu. Šāda veida korekcija tiks uzskatīta par apstiprinātu, ja turpmāko 24, 28 un 48 stundu laikā neviena politiskā grupa pret to neiebildīs. Šis labojums pieejams jūsu dokumentos, un tas tāpat publicēts arī parlamenta interneta vietnē. Lūdzu, iepazīstieties ar šo informāciju. Atgādināšu jums, ka tas ir dokuments, ko 15. decembrī pagājušajā gadā apstiprinājām pirmajā lasījumā. Tālāk. Izmaiņas darba kārtībā. Darba kārtības galīgais projekts tika pieņemts priekšādātāja konferencē saskaņā ar 216. reglamenta pantu. un tagad gribētu parlamentu informēt par tām izmaiņām, kas tika apstiprinātas. Ļaujiet man tās jums nolasīt. Tātad ierosinājumi ir šādi, pieci pavisam kopā. Pirmām kārtām. E, tātad gribu informēt, ka šie priekšlikumi ir apstiprināti. Tātad nolasījums jūsu apstiprinājumam. Pirmām kārtām kā parlamenta priekšsēdētājs es nākšu klajā ar paziņojumu par Eiropas Savienības e, par atzīšanu Eiropas Savienības puses attiecībā uz čigānu genocīdu otrā pasaules kara laikā. Tam sekos, tam sekos komisijas uzrunu un padoms uzrunu par šo pašu jautājumu, kā arī politisko grupu pārstāvju uh, uzstāšanās. Tātad par čigānu genocīdu otrā pasaules kara laikā. Otrās izmaiņas darba kārtībā šodien paredzētas debatas par situāciju Tunisijā, bet šo debašu nosaukums mainīts uz šādu. Komisijas vicepriekšsēdētāja, vicepriekšsēdētājs augstās pārstāvis ārlietās paziņojums par situāciju vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē. Trešās ierosinātās pār izmaiņas Balsošana par rezolūciju projektiem par Tunisiju notiks rīt, kā tas sākotnēji tika paredzēts. Balsojums par rezolūciju projektiem par Ēģipti tiks noturēts februāra otrajā daļējā plenārsesijā, kas norisināsies Strasbūrā. Ceturtās izmaiņas darba kārtībā. Debats par padomus un komisijas paziņojumiem par pieaugušajām pārtiks cenām ir pārnakt uz februāru otro plenāru sesiju. Tā vietā tiks izteikti padomus un komisijas paziņojumi par vecāko mm, ierēģu iecelšanu Eiropas uzraudzības iestādēs kam sekos politisko grupu pārstāvju uzstāšanās viens rauns. Tātad neliels īsas debatas par šo jautājumu. Mainīt darbu kārtību arī ceturtdien, ceturtdienai. Speronī ziņojums par Tamaša Deutsche parlamentārās imunitātes atcelšanu notiks, tiks izskatīts balsošanas laikā. Tātad aptuveni 12. rīta. Vai ir kādi komentāri par visām šīm minētajām izmaiņām darba kārtībā? Nē, komentāru nav. Tad tādā gadījumā saskaņā ar vienošanās, pie kā nonākušas politiskās grupas, šāda veida eh, izmainīta darba kārtība uzskatām par apstiprinātu. Vai jūs vēlaties atsaukties uz reglamentu? Paškokungs, jūs vēlaties atsaukties uz reglamentu? gribēju lūgt jums apsvērt iespēju vienu minūšu uzrunas un to noturēšanas laiku pārcelt uz agrāku laiku. Tas, šīs vienu minūšu runas vienmēr notiek eh, kā pēdējās diskusijās. Tā tas arī paredzēts šodien, bet nenoliedzams ir fakts, ka līdz ar to ar vien mazāk cilvēku grib veikt šīs vienu minūšu uzrunas. Es domāju, ka varētu, eh, nu, varbūt tieši ar tādu domu arī šīs vienu minūšu uzrunas ir, uzstāšanās ir pārceltas uz tik vēlu laiku. Varbūt to varētu tomēr darīt plenārsēdes sākumā, kā tas notika agrāk. Paldies, turpina priekšsādātājs, paldies par šo komentāru. Esmu pārliecināts, ka diskusijas par šo jautājumu vēl notiks un tiks pieņemt arī attiecīgi lēmumi.